mūsu delegācija devās uz Rietumu Sahāru. Diemžēl pēdējā brīdī es nevarēju tajā piedalīties, taču kolēģi, kas ieradās Marokā, tos sagaidīja policija, viņiem atņēma pases un viņi tika iesēdināti nākamā lidmašīnā mājup. Manuprāt, tā nav Eiropas parlamenta deputāta cienīga uh, izturēšanās pret viņiem, tātad īpaši tādā valstī kā Marokā, ar kuru mēs uzturam draudzīgas attiecības, esam parakstījuši dažādas nolīgumus. Un es gribētu jautāt, vai mēs esam ko darījuši, vai ir izdots kāds demāršs Marokai. Jūs pēdējā laikā esat daudz ceļojis, arī Itālijā viesojāties nesen, par to es priecājos. arī ņemot vērā to, ka jūs esat parlamenta priekšsēdis tagad vairs ne S&D grupas vadītājs. Bet vai jūs uh, uh, uzskatījāt par iespējami šajā bedīgajā lietā kaut ko darīt? Priekšsēdis, jā, uh, es centīšos saprast vai izkondensēt, kas jūs sacītajā bija par reglamentu. Tātad jūsu minētie notikumi par kolēģu no, uh, izraidīšanu no Marokas varas iestāžu puses. Mēs to intensīvi eh, priekšsēžu konferencē apspriedām un kolēģim eh, Brokam, kā ārlietu komitejas vadītājiem, lūdzām šo lietu apspriest ārlietu komitejā un eh, stāties sakaros ar Marokas varas iestādēm. Es domāju, ka Brokungs to droši vien jau ir darījis. Viņš man informēja, ka viņš ar Marokas ārlietu ministru vietnieku esot runājis par šo starpgadījumu. Atbildīgās Kipras varas iestādes man ir informējušas par kolēģi Joanna Kasolīda iecelšanu par eh, valsts ārlietu ministru eh, ar 1. mārtu un visu parlamenta eh, vārdā es vēlos apsveikt kolēģi Kasulīdi ar